Uh, well, good afternoon, everybody. Sorry to stop. Labdien visiem! Atvainojos, ka nedaudz aizkavējos, visus uh, ar visiem apsveicinājos. Atgriežoties no brīvdienām un nemanīju, ka nu jau ir pār trījiem, taču laipni lūk te atpakaļ pēc vasaras brīvdienām. Ceru, ka jūs nākat atjaunoti. Redzu dažas labas, skaistas iecauļojotas sejas. Anglijā, kur es biju gan tik jauks saulains laiks nebija, Neesmu gluži smuki iededzis, bet nu vienalga. Man bija labs brīvdienas. Esmu priecīgs par to, ka vismaz divi kolēģi man šeit klātesošie stāstīja, ka viņi pavadījuši labu laiku Anglijā un vēl sasās brīvdienās. Priekš to dzirdēt. Daži paziņojumi no manas puses pirms pārējiem pie darba kārtības punktiem. Vispirms ir jāpieņem darba, darba kārtība. Tā ir visiem izplatīta. Šķiet, ka nevienam ar to nekādu problēmu nav. Gribētu atgādāt, ka 15.30 būs īsa balsojums par vairākām lietām, lai skatām konferātī kunga atziņam. Esmu priecīgs, ka viņš ir mūsu vidū. Un pēdējais darba kārtības kunga, uh, jautājums ir Jovana kunga ziņās par koncesijām. Šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, tāpēc esiet sveicināti arī mūsu klausītāji internetā. Paldies, ka sekojat mūsu darbam. Un es gribētu atgādināt, ka mums piebiedrušies divi jauni komitejas locekļi. Nevienu ne otru no viņiem šeit neredz, taču laipni viņš lūkšu, kad viņi būs mūsu vidū. Nora Debara no Francijas aizstāja Francijas parlamentā ievēlēto deputātu. Un Lorenz Stāsen kungs arī tiek aizstāts ar savu kolēģi. Visu vārdā Gribu sveikt Arianu Vandaru Štakans kundzi. Viņa ir jauna administrātora, kas strādā IMCO sekretariātā. Esiet sveikta mūsu vidū. Ar prieku sadarbosimies ar jums. Šķiet, ka mūsu vidū arī ir Anders Krumbeks Jurgensons. Viņu šeit ir nosūtījusi Dānijas valdība. Viņš ir Dānijas nacionālais eksperts par harmonizācijas un tehniskiem standartiem. Esiet sveicināti, viņš pārņem darbu no Karan Jonborna. Viņš arī ir ar mums šodien. Liels paldies par viņas uh, lielisko darbu komitejas labā. Viņa bija brīnišķīga asistenta Dānijas prezidentūras laikā. Vēl es gribu informēt, ka jums ir brīfinga ziņojums. Tā nosaukums ir situācija mobilajā, in, mobilnā interneta Eh, ziņām, kā, kāda ietekme uz iekšējo tirgu. Es domāju, tas ir ļoti aktuāls temats. Esmu īpaši priecīgs par to, jo savā vasaras brīvdienu laikā eh, pavadīju veselu mm, nedēļu Silīcija ielējā un man tur bija ļoti interesants diskusijas. Tad tie ir vienīgie paziņojumi no manas puses šodien man arī tīri oficiāli jūs ir jāuzaicina uz 20. un 21. jūnija sanākšanu protokola izskatīšanu. Pieņemsim, ka protokols ir apstiprināts līdz rītvakaram, ja nekāda iebilduma no jūsu puses nebūs līdz tam laikam. Tad tagad pārējām pie pirmā darba kārtības punkta šo pēcpusdienu. Mums ir jāizskata rīcības programmas izveida muitas nozare Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Tā ir customs programma. Mūsu referents šajā jautājumā ir Rafaela Baldesāra no Eiropas Tautas partijas, taču Hansels kundze viņu pārstāvēs šodien. Gribu atgādināt, ka šī customs programma mums tika piedāvāta kā apvienotā programma starp customs un fiskāles. Tā ir programma, ja nemaldos, attiecībā uz nodokļu jomu. Gan šajā komitejā, gan ekonomikas uh, lietu komitejā um, bija zināms izbrīns par to, kādu jēgu šīs lietas kombinēt. Mēs lūdzām komisiju mums to paskaidrot, taču komisijas uh, sacītais mūs nepārliecināja, tāpēc mēs šo programmu tomēr sadalījām. Tāpēc pateicos komisāram, ka viņš ņēma vērā parlamentu nostāju, un tagad mums ir dalīts programmas, un šo pēcpazienu mēs spriedīsim par karstams. 29. augustā tika pieņemts šis eh, lēmums, un tad tūlīt ķeramies pie darba. Došu vārdu Hanslihas kundzei. Koferātī kungs ir ēna referents, Šmita kungs un Mendes kungs arī ir ēna referents. Uzstāsies Šmita kungs. Es nezinu, vai zaļo vārdā arī kāds izteiksies. Nu, katrā ziņā viss, kas vēlēsies izteikties, to varēs darīt. Nu, tad pēc tālākas kāvēšanās dod vārdu Magošatai Hanslikai. Liels paldies, priekšsēdētāji. No nu, Baldasāres kunga saņēma brīfinga informāciju. Stāstīšu par to angliski, jo tādā valodā arī saņem informāciju. 29. februārī 2012. gadā koordinātori pieņēma lēmumu sadalīt komisijas um, programmu par karstums un fiskālis saplūtināšanu divās daļās, un ekonu koordinātori pieņēma šādu pašu lēmu 13. februārī. Martā 2012. gadā šem, Šemetes kungs komisārs uzrakstīja vēstuli, kurā bija minēts, ka ir vērts sadalīt šīs programmas, apvienot šīs sadalītās programmas. Tomēr pēc tam komisija pielāgoja savu viedokli, ņemot vērā Eiropas parlamenta un padomis nostāja. 29. augustā 2012. gadā komisija pieņēma grozīto priekšlikumu kastams un fiskalis programmām. Jauns darba grafiks, grafiks tiks piedāvāts 18. septembrī koordinātoru sanāksmes izskatīšanai, un tas ņems vērā grozīto komisijas priekšlikumu. Eiropas Savienības finansējuma programmu. Pārskatīšanas grafiks ir saistīts ar jauno daudzgad finanšu schēmas piedāvājumu, tādu, kas tas tika grozīts 6. jūlijā. Saskaņā ar šo priekšlikumu Kastams 2012 programma iekļauj budžeta ietvaru ar vairāk par 540 miljoniem eiro laika no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas aptvērums ir vērsts tieši uz Eiropas Savienības muitas savienības darbību. Šīs programmas īpašais mērķis ir stiprināt iekšējo tirgu, pateicoties efektīvai muitas savienībai. Līdz ar to programmai būs šādas prioritātes - stiprināt Eiropas uzņēmumu un konkurētspēju, vienkāršojot administratīvās procedūras, samazinot izmaksas un aizsargājot pretnegodīgu konkurenci saglabā, um, aizsargāta muitas uh, iestādes, nodrošinot drošu vidi, veicināt efektīvu muitas iestāžu darbību, iekļaujot, veicinot administratīvo kapacitāti un visbeidzot, lai cīnītos pret uh, viltošanu. Tāda ir informācija no Baldasārai kunga, un tad ar to es arī nu pat nācu klāt, klājā. Paldies, priekšstādātē. Turpin priekšstādās. Paldies, Hanslikas kundze. Uzklausīsim komentārus no ēnu referentiem, ko Ferātī kungs lūdzu. Grācija, prezidente. Paldies, priekšstādātāji. Arī es uzskatu, ka ir svarīgi pārliecināt komisiju, un ka tā tagad ir pieņēmuši šo divu programmu sadalīšanu. Pagātnē. izmantojot iepriekšējo metodi, mēs panācām pozitīvu rezultātu, taču šoreiz mums šis teksts ir jāizskat ļoti ātri, un tomēr Es uzskatu, ka pastāv priekšnoteikumi, lai mēs īstenot efektīvi savu darbu. Atceroties pagātnē noritējušās sarunas, šeit ir divas atšķirīgas sādaļas, divas atšķirīgas jomas. Es gribētu konkrētāk paskatīties uz muitas nozari. Te pastāv reģionālais aspekts Eiropas reģions, kuru var uh, brīvi pārvietot preci no viena reģiona uz otru. Protams, ka nepieciešama muitas sistēma, kas būtu reizē caurskatām un efektīva, un tai jāspēj rīkoties ātri. Ir jāparedz pēc iespējas vairāk automātiski eh, kontrolas pasākumi. ir palielinājusies uh, automaticitāte, ja tā varētu sacīt, automatīvā uh, pie, pieeja, ka lietām jādara automātiski. Turklāt arī cilvēki grib izmantot iespēju brīvi dzīvot tur, kur viņus vēlas. Tad mums ir jāievēro komisijas noteikti grafiki, 2020. gads, un nākošais gads būs tāds kā nodrošinājums šo muitas procesu automātiskumam. Un arī palielināsies, eh, būs lielāks uzlabojums šajās kontrolas procedūrās. Pievēršoties eh, vēl konkrētākai problēmai, tā ir viltošana vai krāpšanās. Uh, preču viltošana un arī viltošana no tāda kā kultūras viedokļa. Es domāju, mums vairāk ir kultūras rakstura preču. Mums jāparaugās uz to, kā tas iespaido intelektuālo īpašumu. Sistēma, protams, lielā mērā E, nav pietiekoši efektīvi, par to mēs jau pagātnē esam runājuši. Pat labi, un vienkārši gribu sacīt, ka objektīvi ir nepieciešama šī savienība, un tad mēs varētu uzskatīt prioritārā gaismā. Paldies! Liels paldies, turpina priekšstādājs. Tamandes kungs. Paldies, priekšstādātāji. Mhm, sveicu visus atgriežoties no brīvdienām, kā jau jūs sacījāt. Es aizstāju referentu Viņš eh, lūdz um, piedošanu, viņš vēlējies būt apvienot um, ASV, un man ir tas gods viņu pārstāvēt, viņš ir reāls demokrāts. Viņš ir priecīgs par to, ka komisija pieņēmus lēmumu sadalīt šīs programmas customs un fiskālas programma kolēģi jau minēja, kas no tā labums. Tas sniegs um, labāku pārskatu. Vismā viņš, viņš augstu vērtē šo priekšlikumu Tas dalībvalstīm būs noderīgs. Mums ir nepieciešama lielāka sadarbība muitas jomā Eiropas līmenī. Tā arī tiks nodrošināta uh, objektīvā attieksme <clears throat> uz robežām ar mūsu kaimiņu valstīm. Tomēr rodas zināmas bažas. Komisija piedāvā ambīciju, ambicios priekšlikumu muitas ziņā. Svarīgi ir nodrošināt pietiekoši līdzekļus un nodrošināt jaunu IT sistēmu modernizēšanai. Da vairums dalībvalstu visticamāk nepiekritīs, jo izmaksas būs liels un šķiet, ka dalībvalsts pat labam nepriecājas izdot naudu. Tātad, kā var nodrošināt, ka dalībvalstis iestāsies par ambiciozāko piedāvājumu? Šmita kungs arī nav pārliecināts par to, ka nepieciešama jauna muitas aģentūra. Iespējams, ka tā vien, ka tās darbs vienkārši pārklāsies ar jau esošo aģentūru darbu. Un, protams, ka tas izmaksās daudz. Tas ir viss, ko viņš gribēja sacīt, un paldies visiem par sadarbību no viņa puses. Paldies, turpina priekšstādātājs. Vai vēl kāds vēlas ko komentēt? Nē? Um, case... Tādā gadījumā. Es atvainojos, ka iepriekš nesveic mūsu vidū komisijas uh, pārstājus ar mums šeit ir tas Kalukungs, eh, departamentu vadītājs un degrāfa kungs, eh, resursu vadītājs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Pat laban, lūdzu. Daskalu kungs, lūdzu vārds jums. Okay, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par jūsu atbalstu šai jaunajai programmai. Paldies, ka iekļautos savā darba kārtībā gribu pastāstīt par jauno 2020. gada customs programmu un par to, kāda, kā tā, kādas ir tās atšķirības no 2013. gada programmas. Mēs esam sagatavojuši jaunu programmu, pamatojoties uz to, kas šodien labi darbojas, protams, ņēmuši vērā esam vidustermiņu novērtējumu, pašreizējās programmas pozitīvās puses un rekomendācijas to turpināt. To mēs ņēmām vērā. Uh, un nodro, vēlamies nodrošināt, ka jaunais teksts uh, pamatojas uz uh, jau esošiem ieguvumiem un paplašina tos, lai tie atbilstu mūsu gaidām līdz 2020. gadam. Runājot par ieguvējiem, 2020. gada programma ir vērsta uz dalībvalstīm, tās ir galvenās ieguvējas, kandidātu valstis, kaimiņa, kaimiņu valstu valstis. Bet, nu, tas nav galvenais mērķis. Runājot par mērķi, tas nedaudz atšķiras no mērķa muitas jomā fiskas programmā. Nu, patiesībā ir tehniski prezentēti mērķi, kas patiesībā ir tādi paši, kādi tie ir fiskas programmā. Vienkārši terminoloģija tiek saskaņot ar visu komisijas programmu, līdz ar to mēs esam iekļāvuši vienu vispārējo mērķi, vispārēju uh, ku, mērķu kopienu, bet patiesībā pēc, sā, pēc satura tas viens un tas pats. Ir jauns elements piemērojamās darbībās. Ir trīs kategorijas. Pirmā daļa ir galvenā daļa - IT kapacitātes palielināšana. Tas ir daudz ambiciozāk nekā agrāk. Paskaidrošu, kāpēc otrā kategorija ir kopīgā darbība. Tās mērķis ir uzlabot uh, humanā potenciāla, cilvēku potenciāla zināšanas un uh, Tas ir saistīts tātad ar amatpersonu apmācību. Mēs esam ieviesuši jaunu instrumentu šai priekšlikumā - ekspertu grupas. Šādu pieprasījumu izteica vairākas dalībvalstis. Tās vēlas apvienot pat laban pietrūkstošos resursus. Tie tagad ir jāsapludina kopā, lai izmantotu uh, iespēju izveidot kopīgu sistēmu daudz lētāku un efektīvāku. Ir, te ir paredzēts izstrādāt kopīgas specifikācijas un apvienot dažādas ekspertu pieredzi, lai varētu padarīt šo sistēmu efektīvāku. Un te ir arī īpaša aktivitāte saistībā ar informāciju tehnoloģiju. Un vēl cita darbība ir saistīta um, ar administratīvās kapacitātes palielināšanu. Mēs paskatījāmies, kas fiskus programmā notiek muitas um, nodokļu jomā. 2013. 13. Uh, gadā fiskus programma, kā gaidāms, uh, būtu saskarusies ar grūtībām, tās tik veiksmīgi novērstas, kaut arī šodien tāda nepieciešamība vēl nepastāv. Domāju, ka pastāv tendence veidot nākotni 7-8 gadu griezumā, un līdz ar to šādu priekšlikumu iekļaut arī mūsu pašreizē variantā. Mums arī bija jāsamazina darbība, kas bija saistīta ar, ar rādītāju noteikšanu, ne tāpēc, ka tās nebūtu vajadzīgas, uh, bet tāpēc, ka, ka projekta grupas ietvaros tās jau tiek uh, iekļautas. Nu, tādi, tādas ir šīs piemērojumās darbības. Jūs ievērosiet, ka no budžeta viedokļa mūsu finansējuma pieprasījums nav mainījies. Programma tiks īstenot klasiskā veidā. 2020. gada komiteja izskatīs, kā tā tieks īstenot, un programma tiks īstenot uz ikgad programma pamata. Tās pieņems ikgadu komiteja. Mēs esam, esam smalkāk izstrādājuši uh, labāku uzraudzības programmu, tā ir daudz labāka nekā tāda, kāda bija 2013. gadā. Katrs, protams, to no mums sagaida, ņemot vērā mūsu mērķus. Tas ir pamatraksturojums jaunajai programmai. Īsumā varētu sacīt, ka jaunā programma mm, nav milzīgi atšķirīga no pašreizējās programmas, ir daļa darbība aktivitāšu, kas ir jaunas. Uh, Eh, ņemot vērā, kā nākotnē attīstīsies Eiropas muitas savienība. Un ceram, ka jūs šo programmu at atbalstīsiet. Paldies! Well, Jā, tas bija ļoti liederīgs kopsavilkums. Paldies par to. Un kā jūs jau zinat, šī komiteja atbalsta to, ka ir jāfinansē efektīvas muitas dienas, un mēs arī domājam par citiem modernizācijas aspektiem. Esmu pārliecināts, ka Baldezāri kungs eh, ļoti rūpīgi kopā ar āņu referentiem izpētīs visus dokumentus un priešlikumus tālāk par laika grafiku. Vai mums vispār ir laika grafiks, pastīšos? Pagaidām nav. koordinātori pārskatīs eh, šo grafiku pāris nedēļu laikā ar Baldas ārkungu, un būtībā mēs iesim uz priekšu cik vien ātri iespējams. Un dosim ziņu tik līdz būs pieejams. Vai ir kas vēl sakāms pēc eh, komisijas uzklausīšanas? Nu, atcīmredzot, nepaldies jums. Tālāk. Tieši pus četros pāriesim pie balsošanas. Sāksim ar De Jonga kunga ziņojumu par budžetu, tālāk Koferāti kunga ziņojums un tad Rošforta kunga ziņojums par teologu sarunā. Un arī vēl viens mandāts par trialogu uzsākšanu. Par to balsosim vēlāk, jo tur būs nedaudz atšķirīga procedūra. Tātad pirmkārt skatīsim Zajonga kunga ziņojumu par 2013. gada ziņojumu trešā iedaļa grozījumu pieņemšana. Došu vārdu referentam De Jonga kungam, lai viņš uh, iepazīstinātu mūsu ar situāciju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, varu izteikties ļoti īsi. Mums bija ļoti laba sadarbība par budžetu. Esmu saņēmis vairākus ierosinājumus grozījumos, budžeta pozīcijās Es domāju, ka mēs varam panākt vienošanos arī par vairākiem kompromisu grozījumiem. Ir mutisks grozījums atsevišķā budžeta pozīcijā, bet eh, vispirms balsosim par atzinumu un pēc tam par šiem atsevišķiem grozījumiem. Jā, vai jūs runāsiet tagad par šo uh, budžeta pozīciju, vai arī balsosim, pēc, uh, došu jums iespēju izteikties pēc tam, kad būsim balsojuši par atzinumu. Labi, tad sāksim ar atzinumu. Vai visi ir gatavi balsot? Es nezinu, vai mums būs vajadzīgas kartītes. Redzu, ka dažiem jau nav, bet man šeit es visus varu redzēt no šīs un nevajadzētu būt nekādām problēmām. Balsošanas sarakstā mums ir kompromiss grozījums viens, kurš par? Pret? Nē, pieņemts. Tālāk, 12. grozījums, Ramona kunga grozījums. 12. par. Vēlreiz, kurš par? 8 par, kas pret 12 atturās 3, 4. Ne, noraidīts. 13. par astoņi par pret. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas tiek noraidīts. Otrais kompromis grozījums pret pieņemts. Ceturtais Dejonga kunga grozījums par. Kurš par? Vai visiem ir kartiņas? Pret? Noraidīts. Piektais Dejonga kunga grozījums par. Pret? arī noraidīts. Trešais kompromiss grozījums par, pret atturās pieņemts. 14. grozījums. Tad 12. netika pieņemts un balsojam atsevišķi par 14. par, pret, arī noraidīts. Tad par visu atzinumu projektu, kurš par, Pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Denis, vai par uh, budžeta pozīcijām, vai vēlējies ko sīkāk pastāstīt? Jā, man šķiet priekšādātāji kungs, ka pēdējais teksts ir pilnīgi pareizs Sofit mēs prasām 1,3 miljonu, iepriekšējā versijā bija 1 miljons. Tā kā komitejai iesniegtie dokumenti ir pilnīgi precīzi un atspoguļo sarunās no pārunātos. Nu tad uh, balsosim, skatīsim atsevišķas pozīcijas pa vienai. Es uh, saukšu pozīcijas numurs un tad balsosim. Tātad 6900. Kurš par? Grozījums 6900 par. Lūdzu, paceliet rokas, kurš par? Nu, varbūt pamēģināsim elektronisko balsojumu. Vai vēl kādam nav balsošanas kartīts līdz? Nu, mums ir diezgan daudz par ko balsot, tā kā sākam balsot par grozījumu 6900. Vai visi balso? Beidzam balsot. Nu, ieskaitot Hansliku kundzi 16 pret noraidīts. 6901. Sākam balsot. Kopā 6901 un 6902 par abiem. Sākam balsot elektroniski. Vai kāds nav nobalsojis? Beidzam balsot. 18 pret 11 par 6903. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16 par 13 pret. Tālāk 6904 ar mutisko grozījumu. Un, manuprāt, nav nepieciešams paskaidrot, kas ir šis mutiskais grozījums, kurš par, kurš pret pieņemts. Līdz ar to 6905. atkrīt, balsosim par 6907. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tālāk 6906. par? Pret? Pieņemts. Līdz ar to esam nobalsojuši par budžeta pozīcijām. Paldies, Dejong kungs vai vēlējāties ko pastāstīt par nākamo soli budžeta diskusijās? Jā, paldies. Būs 18. Uh, septembrī sanāksme. Es tur piedalīšos kopā ar visiem referentiem no attiecīgajām komitejām, un tad mēs varēsim uh, tālāk pārunāt lietas un arī iestāties par inko grozījumiem tādus, kādus mēs tos nu pat pieņemām. Tā kā darīšu visu, kas ir manā manos spēkos, lai tie iet vēl tālāk. Labi, paldies. Mēs zinām, ka jūs ļoti stingri iestāsties par mūsu nostāju attiecībā uz budžetu un ceram, ka jūs varēsiet uh, ziņot mums nākamreiz par veiksmīgu rezultātu. Tālāk. Koferāti kunga atzinums, kuru mēs iesniegsim ekonomisko un monetāro lietu jautājumu attiecībā uz Eiropas uh, tirgu no nu, nomaksām ar kartei caur internetu un mobīlo maksājumiem. Un pirms balsojumu došu vārdu koferāti kungam, un pēc tam pāriesim pie balsojuma. Jā, paldies priekšētāji. Vēlos tikai teikt paldies uh, ēnu referentiem. Mums izdevās ļoti labi sadarboties. Manuprāt, galvenās grūtības ir atrisināts ar kompromisiem, ir vēl pāris nesaprašanās par nelieliem aspektiem, bet nu, tā jau dzīvē notiek. Kopumā es domāju, ka šo mūsu izvēlēto risinājumu var pieņemt, un tas atspoguļo mūsu diskusijas pēdējo mēnešu laikā. Es esmu apmierināts ar padarīto darbu. un man bija ļoti liels prieks sadarboties ar kolēģiem. Paldies! Vai vēl kāds vēlas ko teikt pirms balsojam? Skaidrs, tad pārējām pie balsošanas. Un arī Hanslīks kundzei tagad ir karte, līdz ar to visi ir aprīkoti un varam balsot elektroniski. Pirmais punkts, eh, pirmais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, pieņem. Trešais par pret pieņemts. Ceturtais par pret pieņemts. Piektais Tunis kundzes balsojam par piekto grozījumu. Beidzam balsot. 18 par pieņemts. Sastais grozījums par pret pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret atturās pieņemts. Devītais referenta grozījums par, pret pieņemts. Desmitais ārijas un švābkunga grozījums par, pret pieņemts. Vienpadsmitais ārijas kunga par, pret pieņemts. 12. no referenta. Sākam balsot par 12. Beidzam balsot. Pieņemts 16 par. Otrais kompromis grozījums par. Pret pieņemts. Trešais kompromis grozījums par. Pret pieņemts. Ceturtais kompromis grozījums par. Pret pieņemts. Kompromis 5 par. Pret pieņemts. Sestais kompromis grozījums par. Pret pieņemts. 19. grozījums no Tūnas kundze par pret pieņemts. 20. ir atsaukts. 7. kompromiss grozījums par pret atturās pieņemts. Tālāk 28. grozījums par pret atturās pieņemts. 30. par pret pieņemts. 29. no Sarvīnī kunga par pret noraidīts. Astotais kompromisa grozījums par pret pieņemts. Trīsdesmit ceturtais no Engstrom kunga par pret pieņemts. Trīsdesmit piektais. Trīsdesmit piektais grozījums par pret arī pieņemts. Tālāk elektroniski balsosim par visu atzinumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par 2 pret. Kofrāta kungs, liels paldies! Un ceram, ka jūs arī ļoti labi rīkosieties ekonomitejā. Tālāk trīs balsojumi par mandātu piešķiršanu sarunu uzsākšanai, lai panāktu vienošanos pirmajā lasīmā. Jūs atcerat, kā, atceraties, kādu procedūru mēs pieņēmām mūsu komitejā? Mūsuprāt, tā ir ļoti atvērta un caurskatāma. Referenti vispirms ierodas pie koordinatoriem, un pēc tam koordinatori izlēma, vai tas ir skatāms arī komitejā, ja ir vairākums koordinatoru sanāksmē, un komitejai tad ir jāpieņem un kāda ir noteikuma attiecībā uz pieņemšanu vairāk kā puse no komitejas deputātiem ir jābūt par, lai piešķirtu mandātu. Ja nu kāds bija iedomājies iet prom, lūdzu palieciet, lai mēs varam nobalsot. Līdz ar to uzaicināšu Rošfortu kungu īsumā pastāstīt par savu nostāju un savu priešlikumu mandātam, un tad balsosim un arī pārējiem referentiem būs iespēja izteikties. Manuprāt, tas ir tikai saprātīgi, lai mums būtu iespēja viņus uzklausīt. Vispirms Rošford kungs, un ja kāds vēlēsies komentēt, varbūt tāda iespēja. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju visos uh, vārdos pateikt, ka šis ziņojums, kas attiecas uz patērētāju uh, programmu, par tiem koordinatoru runāja jūlijā ka par neformālajām sarunām un balstoties uz šīm koordinatoru um, sarunām tālāk uh, veidojas nākamais turpmākais darbs un es um, arī saprot, ka komisija atbalsta šo pieju, un tādā gadījumā mēs varētu uzsākt tehniskās sanāksmes tuvāko dienu laikā. Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Tad mēs varētu balsot elektroniski par eh, mandātu piešķiršanu.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 24 ir par un viens atturās. Līdz ar to mandāts ir sarunas var eh, sākties un eh, sarunu eh, grupā ietilps referents un ēnu referenti. Die. Un vai nu es pats vai komitejas vicepriekšsēdētāji vadīs šīs sarunas. Tālāk mēs pāriem pie Eh, pie. To give the floor first of all to Louis Grech. Uh, Mrs. Toon is not here. Eh, Tūnas kundzes gan nav klāt. Es nezinu, vai kāds no tautiniekiem grib izteikties. Greka kungs, jūs strādājat pie šī jautājuma. Katrā ziņā jūs esat klāt un varbūt jūs varētu īsi prezentēt eh, tematu, par kuru mēs runīsim ziņojums tika apstiprināts pirmajā lasījumā, bet mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs nepieņemtu um, visu piespiedu kārtā. Mums kā imko šis jautājums ir prioritārs. Atsākt uh, atveseļot vienoto tirgu ir ārkārtīgi būtisks. Tas saskan ar Eiropas parlamenta prioritātēm, un tāpēc mēs vēlamies, lai tas tiktu apstiprināts pēc pirmā lasījuma. Tomēr gribu piebilst arī to, ka ja mēs redzam, ka parlamenta prioritātes, un tāpēc mēs arī apspriežam šo jautājumu ar citiem ēnu referentiem, ja mēs redzam, ka parlamenta prioritātes netiek ievērotas vai pasargātas, tad mums ir jāpārskata mūsu pozīcija. Es domāju, ka šāda līnija mums ir jāpieņem, un ja tas tiek īstenots, tad 18. Eh, datumā mēs varam sākt trilogu. Paldies! Labi. Ļoti īs jautājums nav informācijas par eh, padomis nostāju. Aber mich würde schlichtweg interessieren, ob der Rat sich schon mal beschäftigt. Pēc būtības es varētu piekrist, taču gribētu eh, zināt, vai padomi jau ir izteikties. Neoficiāla informācija, kas ir manā rīcībā, norāda, ka mēs zinām, kāda, ko padomu domā, taču mēs sagaidīsim oficiālo nostāju, pēc tam būs sanāksme ar ēnu referentiem un tad mēs varēsim apspriest, kādas ir mūsu prioritātes un kādas ir mūsu sarkanās līnijas. Paldies! Jā, tik tiešām padome e, ir devusi, e, ir, ir iesaistījusies šajās sarunās, tās nav vienpusīgas. Um, labi, bet tomēr mums ir divi balsojumi par ADR un ODR. Pirmkārt, eh, sākam balsot par mandātu eh, Greks, Greka ziņojumam. Votes closed. Beidzam balsot. And that's 23 votes in favour, so... 23 balsis ir par, Lūija Grekam tiek piešķirts mandāts, un tālāk nākamais balsojums Eh, pār tiešsaistes strīdu rezolūciju Tūnas kundzes ziņojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Un 23 ir par, viens atturas. Organizēsim trialogus un atkal vēlos tikai atgādināt to, ka sarunu grupa referentu un referentiem Eh, lems eh, par šiem abiem jautājumiem, ir kopīgi eh, ēnu referenti atsevišķos jautājumos, bet atšķirīgi referentu. Un mums jāsako, lai visi ēnu referenti tiktu pie, pieaicināti pie abiem tekstiem. Tāpat darba grupu vadīs vainu mūsu komitejas priekšsēdētājs vai kāds no vicepriekšsēdētājiem. Tālākam Mums ir jāizskata vēl jautājums par Eiropas semestri. Šeit ir mazliet neparasta procedūra pieejamā laika dēļ. Taču, ja jūs atcerēsieties to, ka Ekon komiteja ir vadošā, skatot jautājumus, kas ir saistāmi Eh, par eh, saistām ar ekonomiskās eh, politikas koordināciju. Un mēs esam sagatavojuši, vai mēs esam arī pieņēmuši šos grozījumus? Nē. Tos mēs skatīsim tagad. Ziņojumi ir sagatavoti, tos ir sagatavojuši politisko grupu koordinatori, un tie formāli tiks likt uz balsojumu 18. septembrī. Tāpēc mums tagad ir iespēja uzklausīt komentārus no kolēģu puses par grozījumiem. Un vislabākais, ko es varētu tagad darīt, ir aicināt uh, grozījumu autors, ja tie ir klāti, izteikties. Par pirmo uh, grozījumu komplektu, ko ir iesniedzis Līgreks, vai jūs uh, Ehm, vēlaties tos komentēt. Greka kungs. Galvenais punkts, ko es gribētu norādīt, ir tas, kā, kā IMCO komitejai mums nebija visai daudz laika, lai pilnībā varētu piedalīties Eiropas semestrī. Un es mēģināšu tagad grozījumos atspoguļot mūsu komitejas nostāļu. Es uzskatu, un arī tika izlemts tas, ka vienotajam tirgum ir jābūt vienam no pamatprincipiem um, stratēģijā 2020, un tāpēc mani grozījumi ir saistāmi ar to, cik um, būtiski šie jautājumi ir izcināti krīzes pārvarēšanā un lai varētu stiprināt ekonomiku kopumā, eh, radīt vairāk labklājības un labāku sociālo situāciju. Paldies! Ļoti labi, ka jūs pievērsāt uzmanību mūsu pašu ziņojumiem šajā sakarā. Vienam, kur, kas bija jūsu ziņojums par vienoto tirgu un, protams, par vienotā tirgus eh, izaugsmi. Tālāk eh, Tūrskundze ir iesniegusi vairākus grozījumus. Mendes kungs ir iesniedzis arī grozījumu, vai jūs vēlaties par to izteikties? Uh, wanted... Es gribu aicināt komiteju ziņot vairāk par to, ko nozīmē vienotais tirgus, jo tas ir Eiropas Savienības stūrakmenis. Un saziņā ar cilvēkiem mēs neesam bijuši savu uzdevumu augstumos un es gribētu aicināt vairāk pie šī jautājuma strādāt. Šķiet, ka es būšu uzskaitījis grozījumus, vai kāds vēlas komentēt iesniegtos grozījumus un šo priekšlikumu pirms um, tas tiek likts uz balsošanu. Tādā gadījumā, ja neviens nevēlas, tad no manas puses komentārs. Mēs ar koordinatoriem esam apsprieduši un runāsim par to būšu septembra sanāksmē, konkrēti par Eiropas eh, semestra programmas turpmāko struktūru un par to, kā vienotais tirgus un konkur eh, konkurētspējas jautājumi vispārīgi ietekmē šos procesus. Šo diskusiju E, ļoti lielā mērā ekonomiski un budžeta jautājumi. Es apzinos, ka mūsu komiteja ir pārliecināta par to, cik nozīmīgi ir turpināt attīstīt vienoto tirgu ekonomiska snieguma, darba vietu izaugsmes ziņā, kā arī patērētāju uzticības ziņā. Šiem jautājumiem ir jātiek atspogļotiem, un jāicina komisija iekļaut konkrētas atsauces uz dokumentiem, ko mēs esam skatījuši jau, eh, piemēram, patērētāju uzticības atspoguļojums. Un mēs skatīsim šos jautājumus struktūrētākā veidā un arī eh, komiteja priekšsēdētā vidū šis jautājums tiek skatīts bet mums ir jānodrošina ja tas, ka nākamajā ciklā, sākot ar 2013. gadu, kad mums būs vairāk laika, šis ir jautājums, kas tiek skatīts kopīgi ar koordinatoriem, lai mēs varētu nākt klāj ar priekšlikumiem šajā sakarā. Un mēs varētu tā kā nekas cits šajā sakarā nav sakāms, mēs varētu slēgt, pabeigt skatīt šo punktu un tā kā esam mazliet eh, apsteiguši sev atvēlēto laiku, vai mēs varam eh, sākt skatīt nākamo punktu. Uh, since we know that... Uh, Tā kā Žuvēna kungs um, nebūs klāt līdz pieciem, komisijas nav klāt. Es. Uh, Koferatīkungs, es at, atvainojos, bet eh, du, sniegšu jums tagad pusstundu tējas deršanai, kas ir Britu tradīcija, un mēs sāksim precīzi puspiecos atkal.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 All right, ladies and gentlemen, thank you very much indeed for... Uh... Abi dāmas un kungi, paldies, ka uzgaidījāt, paldies par koferātī kunga pacietību. Šatlēna kungs, ja nemaldos, ir mūsu vidū, kurš pārstāv komisiju? Mr. Reuters, is that right? Have I got? Reuters kungs, pareizi man ir informācija, jā. Viss Eiropas tīkla eh, departamenta. Priekšstādātājs Reuters kungs zina, ka jums šodien ir bijusi noslogot diena. Apspriedīsim grozījums konferātī kunga atzinumam eh, Eiropas transporta tīkla attīstība. Mm Vai Hanslers kundze runās Eiropas tautas partijas vārdā? Jā, ja? labi. Un vai ir vēl kāda ēna referenta? Jā, ļoti labi. Zinu, ka jūs nopietni šo pēcpusdienu strādājat. Vai vēl kāda ēna referenta no citām politiskām grupām? Ne? Labi, tad pēc tam būs vispārējais diskusijas tad aicināšu mūsu referentu apspriest viņa saņemtos grozījumus un kā viņš tos vērtē. Tad mēs uzklausīsim ēnu references un citus uh, kolēģis un tad aicināšu Reuterku komentēt un apspriest darba grafiju. Grafiku lūdzu, koferātīkums. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Però non, non spaventatevi, non, non ho bisogno di molto tempo per commentare. Runājot par grozījumiem, man daudz laika nav nepieciešams. Patiesībā daudzi grozījumi attiecas uz vidi. Un saiknis starp šo tīklu un Eiropas Savienības sociālajiem aspektiem. Mēs stiprinām komisijas piedāvāto priekšlikumu, to mēs jau apspriedām arī pagātnē. Daži grozījumi pauž kaut ko tādu, kas eh, manā skatījumā būtu tagad atbalstāms, taču dziļākajā būtībā varam meklēt savu veidu vienošanos vai nu ar grozīm vai ar ēnu referentu palīdzību pēc šīm diskusijām. Ir divi uh, pamat priekšlikumi, kas ir piedāvāti divos dažādos veidos. Tie izpaužas vairākos grozījumos un tos ir vērts paskatīt. Tie skar vairākus tematus, nopietnus tematus. Te ir runa galvenokārt, pirmkārt, par terminu elastību, tātad komisijas ierosināto terminu elastību. Kā jūs zināt, Komisija piedāvā 2013. gadu kopīgajam mm, uzņēmējdarbības tīklam un 2015. gads globālajam tīklam. Kā jūs zināt, ir daži kolēģi, kuri uzskata, ka šie termiņi ir pārāk stingri, pārāk nelastīgi un tie būtu maināmi. Varbūt mēs varam sīkāk informāciju apspriest ar, apspriest ar šo grozījumu iesniedzējiem, taču es uzskatu, ka ir svarīgi noteikt laika grafiku noteikumos. Tomēr tas eh, nebūtu jātulko kā pilnīgi iespējamo problēmu noliekšanu kas laika procesā var rasties vienā vai citā dalībvalstī. Varētu būt problēmas ar šo laika grafiku, jeb termiņu ievērošanu. Es domāju, ka mūsu centieni panākt kompromisu varētu būt šādi no koncepcijas un vispārēja viedokļa. Pieņemsim, ka pēc būtības mēs apstiprinām šos termiņus. Un tomēr paskatīsim tos gadījumus vai veidus, kas ļautu nodrošināt atkāpiņu, tātad ne, ļautu neievērot termiņus. Tas būtu ārkārtas gadījumā. Tāda kā atkāpe. Tas ļautu dalībvalstīm strādā daudz maz ievērojot šos termiņus, ne, neatstājot iespēju uz galīgo termiņu. Mēs vēl nezinām, kādi būs noteikumi laika, kas izstrādāsies laika gaitā. Es domāju, katrā ziņā mums ir nepieciešams, nepieciešama tāda kā elastības koncepcija. Mm, principā tas būtu tikai pamatoti. Nevajadzētu izņēmumus padarīt par likumu, taču ir jāparedz elastība. Un tad runājot par pārvaldību koridoru vadībā. Kā jau sacīju, kad mēs pagājušajā skatījām šo priekšlikumu, manuprāt, mums vajadzētu stiprināt koordinātoru lomu. Varbūt mēs varētu specifiskāk uh, definēt eh, kompetenci un, kā, un eh, to, kādā veidā tā tiktu īstenot. Es domāju, ka galvenajiem noteicējiem te ir jābauda reāla neatkarība. Taču dažus kolēģus tas uztrauc. Es to var secināt no grozījumiem. Uh, koordinators nedrīkst būt varas iestāžu aizstājējs. Taču, protams, kā mums ir jāizteno darbs infrastruktūras jomā, tas parāds ievērojumu konsis, konsekvenci lielās, uh, lielos reģionos. Ir nepieciešama savu veidu pārnacionālā Mm, organizācija, kas ļautu risināt strīdus un izvairīties no tādiem kā sastrēgumiem, kas var rasties procesa gaitā. Es vienkārši gribu apstāstīt eh, grozījumu raksturojumu. Es negribu atņemt koordinātoriem kompetenci, jo taču labāk ir jānosaka to funkcijas. Mums te nevajadzētu izraisīt konfliktu ar nacionālajiem vai vietējām varas iestādēm. Nu, bija tāds būtu mans komentārs, kā jau es sacīju. Būtībā es vienkārši mēģinu savilkt kopā piedāvātos eh, grozījumus. Kā jau minēju, šīs ir divas pro problēmas, kas mums jātaino kompromisos. Uh, Tās ir vissvarīgākās un tāds visjūtīgākās problēmas. Pārējais ir viegli risināms. Paldies. Good, okay, well, Labi, turpin priekšstādātājs. Lielas paldies. Hanslikas kundze lūdzu. Esmu ievērojusi, ka jūs esat iesnieguši daudz grozījums. Acīm redzot, šis jautājums jums ir labi pazīstams. Jā, paldies priekšstādātāji. Iljanas Ivanovas vārdā es gribētu sveikt referentu Koferātī kungu par viņa lielisko darbu. Mūsu mērķis visiem ir kopīgs. Mēs gribam padarīt TNT tīklu pielāgotāku pilsoņu vajadzībām un iekšējā tirgus apstākļiem. Tāpēc ir jāvienojas par šī teksta veidolu lai tas vislabāk izpildītu mūsu izvirzītos mērķus. Ivanovas kundze atbalsta Koferātī kunga atzinumu tā vispārējā virzībā un jo īpaši attiecībā uz visu lietotāju pie izmantošanas iespējām un uz uh, virzību, kas nāk par labu visiem patērētājiem. Lai labāk stiprinātu šo priekšlikumu, Ivanovas kundze izskata, ka būtu vērts vienoties par vairākiem punktiem, kurus piedāvājas Eiropas Tautas partija. Mēs izvairīsimies no papildu administratīvā sloga izveidi, izveides um, dalībvalstīm. Uh, reģionālajām un vietējām iesaistītēm pusēm nebūtu jāuzliek jaunu izdevumu par Eiropas ekonomikas darbību. Ir jāstiprina pieejamība mazapdzīvotām reģioniem, nodrošināt alternatīvas vietējos ceļus. Mūsu iedzīvotēm ir jāspēj izmantot brīvā pārvietošanās um, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Treškārt, kopīgās Eiropas transporta platformas izveide ir jāsaskaņo ar šo regulu. Tā tiks īstenoti tās mērķi no lietotāja viedokļa. Pasažieriem ir jābūt pieejamai informācijai par TNT tīklu. Ir jāparedz kopīga standartizēta biļete, lai pasažieri varētu to izmantot pārobežu transportam, saviem pārobežu ceļojumiem. Šī biļete būtu derīga vairākiem platformas veidiem. Šīs platformas mērķis būs arī saņemt uh, apkopot sūdzības no lietotājiem, un tā arī veicinās labākās prakses paraugu izplatību transporta jomā Eiropā. Š šāda veida platforma piešķirs pievienoto vērtību visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Runājot par termiņu 2013. gadu, Eiropas komisija ir piedāvājusi kā termiņu galvenā tīkla īstenošanai, īstenošanai un 2015. gada decembra kā visaptvarošā tīkla izveidas eh, termiņu. Taču ņemot vērā pašreizējo ekonomisko krīzi un sociālās problēmas dažās Eiropas Savienības, Savienības dalībvalstīs, kā arī īpašo situāciju jaunajās dalībvalstīs, mums ir jāpanāk kompromiss izņēmumiem. Regulā vai arī jāpadara šī regula elastīga. Ivanovs kundze cer, ka galvenie Eiropas tautas partijas ierosinājumi saņems jūsu atbalstu un mēs spēsim panākt vienošanos strīdīgos jautājumos. Paldies, priekšsādātāji! Šāds ir ēnu referentes, mūsu grupas ēnu referents, Iganovs kungs viedoklis. Paldies! Paldies, Hansliks kundze, turpin priekšsēdētājs. Mandes kungs. Ā, es redzu, jūs vēlties runāt par šo jautājumu? Liberāļu vārdā. Vai uh, Brulis kundze runās vispirms, jo viņi ir ēnu referenti no zaļo puses. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atbalstīt eh, atzinumu sagatavotāju. Viņa ideja par to, ka koordinatoram ir jāpiešķir šī dialogu organizēšanas mandāts, ir atzīstama. Galvenie transporta projekti mm, nesenā pagātnē ir kļuvuši īpaši eh, strīdīgi. Mēs nevaram turpināt tos plānot dialogu trūkumu dēļ. Un ja mēs nevaram sarunas turpināt, tad uh, izmaksas tikai pieaug. Labāk ir vispirms nodrošināt pozitīvu dialogu un jāuzliek šis uzdevums koordinātoriem. Tad lūdzu pārskatiet savu nostāju. Spriežot pēc savas pieredzes no Vācijas, varu sacīt, ja mēs būtu agrāk organizējuši sarunas ar iedzīvotiem, tad daudz problēmas mēs būtu jau atrisinājuši. Taču, ja mēs pieļaujam konfliktu turpināšanos, tad beigās izmaksas būs tikai lielāks. Tāpēc es domāju, diskusija fórumu un papildu koordināciju sākumā var, šit, var šis pārāk dārgs pasākums, taču tas ir tā vērts. Paldies. Thank you. Um... Paldies, Mandes kungs. Vai jūs gribat ko komentēt? Mandes kungs runā bez mikrofona. Jā, tagad. Es gribu kaut ko sacīt Šmita kunga vārdā. Vai Šmita kungam? Iespējams, ka maniem kolēģiem, kas šeit tiek klāt, šis jautājums var būt svarīgs, un tomēr man ir ar kas sakāms. Es vienkārši nolasīšu. Viņš piekrīt referentam par koordinātoru stiprināto lomu. Spēcīgs koordinātors ir svarīgs, viņš nodrošina pievienoto vērtību Referents savā pievērš uzmanību ilgspējīgam zaļam transportam, tas ir svarīgi, taču mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība var darīt vēl vairāk. Tā vietā, lai vienkārši atbalstītu transporta dekarbonizāciju, mēs varētu stiprināt inovāciju. Eiropas Savienība nevar mūžīgi uh, sniegt ieguldījumu pat maza apdzīvotos Eiropas reģionos. Prioritāti jāpiešķir uh, tā sauciem pudeles kakla punktiem. Runājot par termiņu, protams, mēs nevaram paredzēt, kāda būs situācija ekonomikas jomā 2030. vai 50. gadā, taču pat labam tiešām dalībvalsts ir jāiesaistās sarunās. Ole Šmita kungs pateica visiem par sadarbību. Uh, thank you very much, Twan. Just... Uh, Paldies, vai vēl kāds gribētu izteikties um, šajā sakarā. Varbūt tādā gadījumā es došu vārdu, uh, vārdu komisijai. Raitas kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Par iespēju komisijai rieģēt uh, saistībā ar šīm debatēm. Mēs nākam no transporta komitejas, kur notika referenta debats šodien un kas koncentrējās uz um, eh, koridoriem un uz termiņiem. Vispirms gribu paust komisijas pateicību referentam Koferatī un eh, šis darbs ir lielisks mūsu prāts, tas liek pareizo uzsvaru eh, uz komisijas priekšlikumu. Mēs esam redzējuši, kā ir reaģējuši deputāti, un mēs apsveicam priekšlikumus, ir tīpaši par teritoriālo kohēziju, par administratīvo nastu un par Eiropas Savienības aktīvo lomu, kas tai būtu jāuzņemas. Tomēr ir vairāki grozījumi priekšsēdētāji, kuru sakarā es gribētu um, aicināt izturēties piesardzīgi un nenorāt pretrunās ar referentu konkrēti. Duklis un Mandes kungs uh, aicināja uzturēt Eiropas koordinatoru um, uh, lomu, kas, uh, manuprāt, ir um, ceļš, uh, kas sev ir apliecinājis pēdējo uh, gadu gaitā, un šo lomu vajadzētu stiprināt, vai, lai, lai varētu nodrošināt rezultātus tīkla ieviešanai. Tajā pašā laikā tas iet roku rokā, un termiņi būtu jāpatur tekstā mūsuprāt. Bez termiņiem nevar būt tīklojumi, mēs pie tā esam strādājuši pēdējo gadu laikā, un mēs redzam, ka šajā atvērtajā struktūrā uh, mēdz būt saistības, kas netiek respektētas. 57. pāns, ko piedāvā komisija, varētu būt kā izēja, lai dotu iespēju parādīt zināmu elastīgumu, ko arī komisija meklēja ar šo pārskatu, kas varētu notikt 23. gadā, un tad ieviest nepieciešamās korekcijas. Briefly, uh, Tāpat ir atsevišķi. Uh, Eh, citi grozījumi, piemēram, starptautiskā klasifikācija eh, norāda, ka viens pirmā līdz trešā klase ir reģionāliem un ceturtā līdz septītā starptautiskiem ūdensceļiem. Eh, sākot ar ceturto klasi, jāpatur šī klasifikācija, lai varētu koncentrēties, koncentrēt tos ierobežotos līdzekļus klasēm, E, kas ir ar Eiropas pievienoto vērtību. Un visbeidzot, atsevišķi citi jautājumi, kurus varētu mēs izskatīt rakstveidā, bet kopumā ziņojums uzsver to, cik ta, šis jautājums ir būtisks iekšējam tirgam, tirgum, un mēs pēdējo 20 gadu gaitā esam cīnījušies, lai šīs Eh, tendences varētu darboties. Un mūsuprāt, šis priekšlikums ir pareiza pieeja un vēlamies pateikties referentam Koferatī par sagatavoto ziņojumu un visiem deputātiem, kas pie tā eh, arī tiek strādājuši. Paldies, Roitas kungs! Ļoti jauki, ka bijāt kopā ar mums, lai sniegtu komisijas viedokli. Koferatī kungs, vai jūs vēlētos sniegt eh, savus komentārus kā galvārdā, ja jūs vēlaties komentēt komisijas sacīto vai kolēģi sacīto. Grāci, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Kā jau es sacīju, tikko vēl būs iespēja strādāt ar ēnu referentiem un mēģināt eh, rast labāku kompromisu. Īsi gribētu atgriezties pie dažiem pieminētajiem jau aspektiem. Es eh, dziļi teicu preventīvam dialogam, it īpaši tad, kad ir jārunā par investīcijām, par intervencēm, kuras varētu grozīt Eh, materiālās dzīves apstākļus. Eh, ta, tas ir raksturīgi lielām infrastruktūrām. Mēs nerunājam par pilnīgi neskārtu situāciju, mēs jau runājam par konsolidētu situāciju, un mēs nevaram eh, uzspiest e, iedzīvotājiem šīs infrastruktūras. Ir jāapspriež jautājumi ar ieinteresētajām pusēm, un preventīvs dialogs, ja tas ir labi organizēts, dos iespēju izveidot konsensu un mazināt eh, gan izmaksas, gan nērtības, kā sacīja Hanslīks kundze, kura mums izklāstīja Ivanovs eh, E, viedokli, kura ir tautas partijas e, ēna referente. Es domāju tieši tāpat kā viņa, ka vajadzētu definēt e, trans Eiropas tīklu platformu, noteikt platformu lietotājiem. Tas neietilpst mūsu komitejas konferencē, kompetencē, bet definējot šos transporta tīklus, mums būs skaidrāka kopaina, pilnīgāks skatījums uh, par lietotāju tiesībām, un mēs labāk varēsim šīs lietotāju tiesības ņemt vērā. Runājot par komisijas norādītajām problēmām. Un par eh, termiņiem un par pārvaldības jautājumiem mums ir jāseko tam, lai mēs eh, neiejauktos komisāru pilnvarās kā to norādīja Šmita kungs, kurš šobrīd ir Savienotajās valstīs, un mums nevajadzētu mazināt noteikumu efektivitāti, uh, atsaucot termiņus un eh, saistības, kas ar eh, tiem tiek noteiktas. Mums ir jārīkojas pragmatiski un ar eh, veselo sapro, saprātu, lai neizslēgtu no mūsu darba atsevišķas elas, lai paturētu elastīgumu formas un respektētu noliktos termiņus. Bet kā jau izskanēja iepriekš, darbs pie šīm detaļām notiks tuvāko dienu laikā sadarbībā ar grozījumu autoriem, sadarbībā ar ēnu referentiem, kuri palīdzēja īstenot šī darba pirmo daļu. Paldies! Good, well... Paldies par uh, jūsu vadošo lomu šiem sakarām. Termiņi balsojums 11. oktobrī, transporta komitejā pieņemšana 5. novembrī un iespējam eh, stālākas diskusijas 10. oktobrī par kompromisa grozījumiem, ja Koferatikungs vēlas tos izmantot, bet mums ir jāredz, kā attīstās diskusijas ar ēdu referentiem. Paldies! Eh, paldies visiem un paldies komisijai, ka bija kopā ar mums. Ir pulkstens precīzi pieci un mēs varam pāriet pie šīs dienas darba kārtības pēdējā punkta un ar prieku sveicu mūsu sanāksmē Žvēna kungu, kurš um, prezentēs savu ziņojumu projektu par uh, ziņojumu projektu koncesijas līguma slēgšanai, tiesību piešķiršanai. Ir vairāki ēnu referenti klāts, ieskaitot mani, pancēri kungu, es domāju, ka Mandes kungs izteikties Guzoju kungu, izteiksies Guzoju kungu vārdā, un Rūlas kungs arī ir klāts. Un ar prieku veidu Jānu Šiškovsku, kura izteiksies komisijas vārdā, un pēc referentu uzklausīšanas es došu vārdu viņai. Vispirms dodu vārdu Filipam Žuvēnam. Tāpat, tāpat arī gribu vēl zināt, vai no padomas ir eh, kāds. Eh, no padomas šobrīd nav neviena. Labi, tādā gadījumā vārds Filipam Žuvēnam, kurš prezentēs mums savu darba rezultātu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs atkal esam sanākuši kopā, lai runātu par šo direktīvu par koncesijas līgumiem, par kuru mēs esam jau pagātnē daudz runājuši gan e, mūsu parlamentā, gan e, dažādās tikšanās reizēs jautājums ir visai sarežģīts. Tāpat arī 6. februārī un 29. februārī notika vairākas sanāksmes Simko komitejā, tāpat arī 21. martā uzklausīšana, vairāki semināri saistībā ar um, Malkolma un citu ēnu referentu ieteiktiem jautājumiem un um, projekts um, ir varējis nobriest mūsu prātos, un es vēlētos pateikties eh, ēnu referentiem par ieguldīto darbu. Pat, ja viņu viedokļi eh, dažkārt bija visai tāli, tad apvienojot šos dažādos viedokļus, mēs varējām virzīties uz priekšu. Tāpat arī gribu pateikties eh, atzinumu referentiem, komisijai un visiem, kas strādāja pie šie jautājumi kas ir nozīmīgs pilsoniskai sabiedrībai. Bet tagad, dāmas un kungi, vēlos sacīt, ka sanāksmes, kas ir noritējušas līdz šim, arī ir devušas mums iespēju pārdomāt un izprast nepieciešamību pēc iniciatīvas, jo atgādinu, ka, uh, lai to darītu tīri schematiski, par koncesijām pastāv skaidrs um, nolīgums, kā piemēram servis direktīva, un arī šajā gadījumā bieži vien eh, līgumu piemērošana radīja problēmas tīri juridiskā ziņā. Mums, mēs runājam par um, vienkāršotu pieju, kas tomēr pieprasa skaidru juridisku ietvaru, uh, un kas nerada eh, sarežģījumus, kas nerada papildu izmaksas un kas nedarbotos eh, pretī Eiropas Savienības interesēm un ņemtu eh, vērā ekonomikas spēlētāju intereses. Šajā ziņojumā, kas ir um, ar krietnām izmaiņām salīdzinājumā ar sākotnējo tekstu ir četri būtiski principi, no kuriem es vadījos. Tas ir skaidrošanas, reorganizācijas, vienkāršošanas princips un iespējams, ka teksts ir kļuvis eh, konsekventāks, koherentāks, pragmatiskāks un vieglāk lasāms. Uh, Katrā ziņā es centos savu darbu īstenot pēc vislabākās sirdsapziņas, bet nu, tas bija kopumā mans mērķis. Otrais vispārīgais princips ir tāds, ka mēs gribējām apstiprināt koncesiju atšķirību no valsts iepirkumiem. Koncesija nav valsts iepirkums Var par to parunāt sīkāk, ja vēlaties. Un e, caur visām darba sanāksmēm mēs e, atradām interesantu juridisku e, jēdzienu, kas ir nepilnīgs līgums, līgums, kas ir jāpārskata. Un īpaši tas attiecas uz koncesijām, kas ļoti bieži ir visai ilga termiņa līgumi. Uh, Eh, tā tad, ja tiek noslēgta eh, kāda koncesija uz tuvākiem eh, pieciem gadiem, tad visdrīzāk tā būs jāpārskata. Tā nav tik stingra, stabila kā valsts iepirkuma līgums. Atcerēsieties, ka viens no jurisprudences prof, pastiedzēju elementiem bija tāds, ka pēc diviem gadiem 80% procentu no koncesiju līgumiem tika, tiek pārskatīti. Tātad šis process ir jāpārskata. Treškārt, eh, publisko lēmēju iestāžu eh, pilnīgas autonomijas apstiprināšana. Šis teksts nedrīkst tikt interpretēts kā valsts varas privatizācijas mēģinājums caur sētas durvīm. Mēs to arī norādījām tekstā ar atsevišķu pantu, un visbeidzot līdzsvara saglabāšana starp vajadzībām, elastīgumu un iespējām. Konkrēti mēs uzskatījām, ka sarunas ar valsts struktūrām ir ļoti nozīmīgs elements, un tas ir jāparedz ne tikai kā iespēja. Tāpat arī koncesijas eh, līguma specifiskuma atzīšana, eh, aprēķināšanas veids eh, ir vienkāršots, definīcijas ir noteiktas, koncesiju ilgums ir paskaidrot cīkāk un līguma piešķiršanas modalitātes ir elastīgāks. Otrkārt, runājot par pa, valsts pakalpojumu kvalitāti, tiek kārtējo reizi norādīti kvalitātes kritēriji. Šis elements ir tāds, pie kura vēl mums ir jāstrādā. Un treškārt, runājot par līdzsvaru starp elastīgumu caurskatāmību piešķiršanas procedūras laikā. Uh, protams, caurskatāmības garantijas, atsakoties un svītrojot jebkuras nevajadzīgas birokrātiskas nastas, jūs varēsiet to salīdzināt ar sākotnējo tekstu, apzinoties, ka šis teksts administratīvi ir kļuvis vieglāks. Tāpat arī valsts um, struktūrām ir jādod iespēja izvēlēties attiecīgus kritērijus. Šajā sakarā ir pievienota papildus elementi tekstā. Iespējams, ka iepriekš tie nebija pietiekami izcelti. Un vēl atsevišķas citas sadaļas. Es vēlos pateikties ēnu referentiem par viņu sniegtajiem padomiem, atzinumiem, tāpat arī atzinumu referentiem. Un es Eh, domāju, priekšsēdētāji, es varētu runāt ļoti plaši, bet es gribētu šodien turpināt uzklausīt iespējas, citas iespējas šī teksta sakarā. Esmu dzirdējis viedokli, ka vajag to noraidīt. Es uzskatu, ka tam ir jāpiešķir iespēja padarot eh, to lasāmāku, vienkāršāku, vieglāku, meklējot nevis ideoloģisku, bet pragmatisku pieju. Uh, un eh, tas ir jāpadara noderīgs ekonomiskajiem spēlētājiem, kas ir ļoti būtiski šajā sakarā. Un noslēgumā priekšsēdētāji gribu sacīt, ka ir viena būtiska tehniska problēma, kur, uz kuru vēršu jūsu uzmanību. Man ziņojums ir sagatavots franču valodā, un tas ir ticis kļūdaini. Uh, Eh, pārtulkots, nevis ar sīkām kļūdām, ir eh, iz, nopietni izlaidumi, nopietnas kļūdas, un šķiet, ka angļu valodas teksts pēc tam tika izmantots kā relēja teksts. Līdz ar to šeit vairs ir ne tikai tulkošanas problēma, bet politiska problēma. Ja kolēģi ir saskārušies ar tekstu, kas ir nevis franču valodā, tad tie var saskarties uh, ar to, ka ļoti daudzos pantos teksts ir kļūdains. Es biju domājis, kā angļu valodas teksts koriģētā versijā jau ir pieejams, tas iespējams būs pieejams rīt. Es gribu norādīt kolēģiem vēlreiz, ka dažādajās valodās pārtulkotais teksts, kas ir tulkots no angļu valodas, arī uh, visdrīzāk būs jāpārskata. Es neesmu atbildīgs par šo jautājumu, bet es domāju, ka vajadzētu mierizlīguma veidā un viskonstruktīvākajā veidā atrisināt šo problēmu. Par jauno tekstu angļu valodas versijā runājot, vēršu komitejas priekšsēdētāju uzmanību uz to, ka jaunā angļu valodas versija vēl nav pilnībā izskatīta no juristu lingvistu puses, ko ir skatījis tikai mūsu birojs, e, kas e, pārzina angļu valodu labāk nekā es, bet tomēr mēs neesam juristi lingvisti. Un mūsuprāt, teksts ir jau tā pietiekami sarežģīts, un mēs negribētu, lai e, tajā ieviestos vēl kādas neskaidrības. Paldies! Caveat, um... Jā, ņemot to vērā, Nu, jāsaka, es redzēju tekstu angļu versijā un man arī bija jautājumi mums, bet, nu, kopumā jāsaka, es to ļoti labi varu saprast, tas ir ļoti izsmeļošs un pamatīgs darbs un paldies jums par to. Tā ir, tagad uzklausīsim arī ēnu referents un arī es pats <clears throat> vēlāk izteikšu pāris komentārus. Pancēri kungs, lūdzu. Paldies priekšsētāji. Paldies uh, referentam par padarīto darbu un par to, ka viņš bija tik atklāts un gatavs sadarboties ar ēnu referentiem. Es uh, noteikti liktu pozitīvu atzīmi, jo šī, šeit veiktā vienkāršošana un pārorganizācija ir devusi labus rezultātus un ir lielāka skaidrība, bet ir vēl dažas lietas, kas būtu rūpīgi jāpapēta. Pirmkārt, par to, ko jūs teicāt, pilnīga autonomija uh, publiskām iestādēm. Tas ir ļoti labi, lai administrācijas varētu uh, izlēmt par to, kā uh, pārvaldīt šo sistēmu un kā nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus un arī ekskluzīvas tiesības. Šī direktīva nav piemērojama jomām, uh, uz kurām jau attiec sektoru direktīvas. Attiecībā uz to, kas darīts saskaņā ar privātām nozarēm, arī te viss ir kļuvis skaidrāks. Uh, un tiek arī uh, skaidrots definīciju daļā, lai viss būtu saprotamāk. Un arī tiek definēts uh, būtisks ekonomisks risks, kas saistīts ar nezināmiem lielumiem tirgu. Tas ir ļoti labi izdarīts. Manuprāt, piektais un septītais pants ir, ir tagad iekļauts koncesijas aprēķinā balstoties uz aplēsēm. Līdz ar to ir uh, vieglāk uh, Uh, pārvaldīt to, ko komisārs no uh, sākotnēji gribēja panākt. Un tālāk skatoties uz derīgumu termiņu koncesijām un par to, nu, šī, tā teikt, uh, in-house daļa būtu vēl uh, precīzāk jāuzraksta. Un katrā ziņā mums ir jāturpina sadarboties, lai šo tekstu padarītu vēl vērtīgāku, un tādēļ nav eh, labi, ka mēs esam svītroši atsauci uz mūža ciklu. Mūsuprāt, tas būtu liederīgi, lai vienkāršotu tekstu, un tādēļ šāds jēdziens ir nepieciešams. Arī otrā pielikuma uh, svītrošana, mūsuprāt, nav nākus par labu. Mēs uh, Uzskatām, ka ir jāpatur atsauc uz ekonomiski visizdevīgāko priešlikumu. Un vairāks jādomā par to, kas ir paredzēts nacionālos un Eiropas standartos. Mums ir jāvadās no idejas par sociāli ilgspējīgiem procesiem, kā tas ir definēts terabila ziņojumā. Un te jākļauj viss procedurālās garantijas, kas minēts 45. pantā. Un vēl pāris aspekti ir tehniski. Manuprāt, tas ir būtiski, jo mēs šeit runājam par izvēles kritēriju nospraušanu. Par uh, 32. panta atcelšanu. Manuprāt, 32. būtu jāpatur, jo tas palīdzētu vieglāk skaidrot pārējo teksta daļu. Pat 35. un 36. manuprāt, atsauc uz konstitīvu kandidātu izvērtējumu, tai būtu jāpaliek, un tālāk ārpus izņēmumu klauzulēm būtu jāatsaucās uz to, ka trūkst uh, vidas tiesību aktu ņemšana vērā. Un tālāk par darba spēku, it īpaši par uh, bērnu darba spēku un par apakšuzņēmējiem vajadzētu ieviest trīs solidaritātes līmeņus visā, visā šajā ķēdē. Nu, ir arī citi punkti, kas būtu jāizskata bet uh, kopumā referents ir izdarījis ļoti labu darbu. Paldies! Paldies, Mandars kungs, lūdzu! Paldies! Jā, atvainojos, kāpēc būs oikungs nav uh, klāt. Un ja tas, ja tas, ko teica Žuvankungs, uh, pat par to, kā angļu tekstā ir kļūdas, nu, tad uh, tas, ko es šeit uh, lasu īsti. Uh, ne, nav pareizi, jo tas nav viņa teksts, bet nu es nolasīšu kurā gadījumā. Jā. Bustoj kungs var atbalstīt lielāko daļu uz Žuman kunga ideju, piemēram, referentu pieeju, kas balstīta uz to, ka tekstam jābūt uh, Eh, vieglākam un jānodrošina lielāka elastība valsts iestādēm un kopā ar normām, kas attiecas uz caurskatāmību. Busoj kungs ir priecīgs par to, ka referents ir precizējis uh, brīvas administrācijas principu. Tāpat viņam patīk, ka referents ir centies skaidrot eh, definīcijas. Uh, par koncesiju un ievērojumu darbības risku. Busoja kungs raksta, ka referents ir labi pastrādājis, precizējot, kas ir būtisks darbības risks, bet kopumā viņš vēlētos, Busoja kungs tātad, ka ir jābūt ļoti rūpīgi izmantojot tādus terminus kā darbības risks, jo tas var radīt juridisku e, neizpratni un tālāk e, sagādāt liels galvas sāpes. Tālāk jautājums par mūža ciklu. Mums ir tādi paši komentāri kā Pandzēri kungam. Doto brīdi šī atsauce ir svītrota arī kā ekonomiski visizdevīgākais piedāvā jums, bet mums vajadzētu konsekvenci ar valsts iepirkumu direktīvu un tālāk par sadarbību. Uzvai kungs ir priecīgs pagā tiek pārskatīti panti šī sakarā tāpat kā panti, kur definēts piesaistītie uzņēmumi, bet viņš nevar pieņemt, ka in-house pieņemšana ir tikai 15. pantā. Viņš piedāvātu, ka līgumu, kas piedāvātu juridiskiem iedibinājumiem, izņemot to, kur tas ir 90%. Referents ir saglabājis eh, otrajā pantā, 15. punktā piedāvājumu, ko, kuru nāca klajā komisija. Līdz ar to lielā, vairāk līgumu nebūs, uh, nedarbosies konkurences apstākļos, kas īstenībā ir pretrunā ar komisijas mērķi. Mums par ilgumu termiņu viņš uzskata, ka šī darbā ir pareizais virziens, bet ir būtiski, ka jānodrošina tas, ka šīs koncesijas ir ierobežotas laikā un nekādā gadījumā tie nevar būt garāk par parastajiem laika termiņiem. Ņemot vērā, ka koncesijas līgumi ir nepil, nepabeigti, ir svarīgi, lai būtu elastība tad, kad uh, tie, šie līgumi tiek pielāgoti, un tādēļ Busoja kungs ir priecīgs par to, ka referents ir rīkojas šajā sakarā. Uh, Un vēlreiz paldies uh, referentam un pārējiem kolēģiem par sadarbību. Paldies! Uh, thank you very much. And, uh... Paldies! Un ceram, ka jūs turpināsiet darbu pie šī dokumenta. Jāsaka, ka ir ietekmēti tikai trīs panti, un žuvens noteikti piekritīs, ka Tie nav būtiski uh, tām izmaiņām, kuras viņš piedāvā, lai vienkāršotu un precizētu šo priešlikumu. Rūras kundze, lūdzu. Jā, paldies un paldies referentam. Eh, viņš ir ļoti labi sadarbojies. Un paldies par milzīgo darbu, ko jūs esat veicis. Jūs nebūsiet pārsteigt dzirdot, ka es neesmu pilnībā apmierināta ar jūsu padarīto. Un uh, es piedāvāšu grozījumu, ar kuru tiks noraidīts šis priekšlikums, jo ir grūti piešķirt koncesijas sakaskaņā ar šo tekstu, tad tas būs dārgāk un grūtāk, un ir uh, grūti pateikt, kāds ietekmēs administrāciju. Un tas ir ļoti dārgi, kurā gadījumā 30 tūkstoši par uh, vienu procedūru. un reklāmas un tādas lietas ir 1,5% no visām izmaksām. Nu, tas visu padara vēl dārgāku, tādēļ ir jādomā par efektīvu izmaksu pārvaldību. ja paskatāmies uz pēdējiem 15 gadiem, tad uh, juridiski šī joma ir visvairāk apstrīdēta. Tādēļ jūs nepārsteigts tas, ka mēs uh, cenšamies panākt lielāku juridisko noteiktību un lai mazāk būtu tiesu darbi nākotnē. Uh, Mēs vēlamies pārliecināties, ka mm, pilsoņi, kas vēlas atbrīvoties no parāda, mums jautās, kādēļ jūs vēlaties runāt par koncesijām, kas jūs padara dārgāku un sarežģītāku. Bet eh, nu, iespējams, ka jūs saņemsiet atbalstu no vairākuma, bet tīri pragmatiski eh, tas, ko jūs piedāvājat, nu, es uzskatu, ka būtu jāmēģina izstrādāt kāds cits priešlikums, bet nu viena lieta ir ļoti laba, proti tiek uh, atzīta neatkarīga pārvaldība vietējā un reģionālā līmenī. Manuprāt, tas agrāk netika skatīts. Bet patiesībā. Un nu, tas ir pirmo reizi vispār atzīts, un tas ir ļoti labi. Arī uh, brīvība pieņemt lēmumus valsts iestādēm, tas ir ļoti labi. Arī definīcijas koncesijām līgumos ir ļoti labas, jo komisijai nebija šāda stingra definīcija. Un pārliecināties, ka līgumi tiek uh, definēti tā, ka tie arī dod labumu, nu, manuprāt, uh, nebūs nekāda labuma, ja būs šādas koncesijas. labāk būtu, ja būtu mazāk detalizēti līguma eksperti saka, tas ir liederīgi tikai tad, ja mēs uh, tādu vienkāršotu pieeju izmantojam, uh, tieši runājot uh, par to, cik detalizēti ir šie līgumi. Un vēl pāris punkti, kas man rada grūtības. Pirmkārt, Jūs apsvērumos runājat par sociālo līgumu piešķiršanu. Komisija jau ir solījusi, ka ja būs šādi priekšlikumi, tad sociālajie pakalpojumi tiks izņemti no to aptvērumu. Un tagad tas ir apsvērumos skatīts, bet manuprāt ar to nepietiek. Nu, nepatīk, ka mēs jau šeit runājam par ārkārtas dienestu darbību. Manuprāt, tie ir uh, pakalpojumi, kas nebūtu jāiekļau šādā pasākumā. Un mums jau ir viens ziņojums, vai jūs zinat, ka Nīderlandē Korkungs gatavo ziņojumu par līdzīgu tēmu, Un uh, salīdzinoši ar, uh, ar to darbu Žankungs skatās uh, nacionāla līmenī. Jūs runājat arī par elektrību, ne tikai uh, mazumtirdzniecību, bet arī vairumtirdzniecību. Un tas atbilst ar Francijas izmantotu modeli. Kolkungs arī izņem ārā ūdens pakalpojumus, Es nezinu, kādēļ jūs uzskatāt, ka ūdenim būtu uh, jābūt aptvērumā. Ūdens sociālajā pakalpojumī, ārkārtas dienas pakalpojumī, tie būtu jāskata vienā izņēmumu ietvarā. Paldies. Liels paldies, Rūlērs kundze. Varbūt dažu komentāru no manas puses saka. Priekšsādātājs arī esmu Andra Frens no savas grupas. Visumā Žuvēna kunga pieeja un viņa izvirzītie mērķi mums ir pilnīgi atbalstām. Te ir domāts paskaidrot un vienkāršot šo direktīvu. Nu, būtībā ir runa par šīs direktīvas pārvēršanu par tādu kā darba instrumentu. Atgādināšu, ka valsts iepirkuma uh, tiesība akti ir paredzēti kā efektīvs um, instruments, lai līgumslēdzēji um, varētu to izmantot saviem mērķiem. Tas ir un izstrādā tādus noteikumus, kas nediskriminē nevienu un kur arī šis konkurss visam skaidrs un ir saprotams procedūras. Uh, un kur tiek nodrošinātas sankcijas neizpildīšanas gadījumā caurskatāmīgi. Es domāju, problēma ar koncesijām ir tā, ka koncesija definīcija un to izmantošana dalību valstīs visnotaļ atšķirīgas. Dažās dalību valstīs šie aspekti ir ļoti pazīstami, citās dalību valstīs koncesijas nav pazīstams, un tad arī Rūskunds norādīja, ka tiesība aktu dažās valstīs attiec tikai uz vienu veidu koncesijām, nevis uz citām. Šķiet, ka šī direktīva nekādu neskar vietējās, vietējā raksturo bāžas saistībā ar šo aspektu, jo te paliek kom, kompetence reģionālo vietējo pašvaldību ziņā. Bet, ja paredzēts, ka tas tomēr skarstu visas idejas, tad mums vienalga, visas joms, tad mums vienalga ir jāpievērš galvenā uzmanība procesam. Referents ir izcenojis milzīgu darbu nākot klajā ar vienkāršotām, skaidrām definīcijām, kas ir koncesija, un es domāju, par to viņš tiešām ir slavējams. Esmu pārliecināts par to, ka vēl nepieciešama tāda kā smalkāka apstrāde, taču ņemot to, ka koncesijas līgums pēc savas dabas būs, tad ir skaidrs, kā tā dzīves laikā tas arī tiks grozīts, vai nu tāpēc, ka vīde mainīsies, vai tehnoloģijas, vai patērētāju preferences. Nu, vesela virkne jautājumu, kas to var ietekmēt katrā ziņā. Referents izsniedz labu darbu. Ideja par tādu kā nepabeigtu līgumu ir visnotaļ interesanta. Un runājot par piešķiršanas kritērijiem, Tie būtu jāvienkāršo ņemot vērā, cik svarīgi ir šie nolīgumi. Pats Ērīkungs pareiz norādīja, ka Tarabelas kunga priekšlikumi arī ir bijuši atzīstami attiecībā uz organizēšanas standartiem, kas jāpielāgo arī šeit uz koncesijas līgumiem. Šis uh, dokuments jāuzskata par darba instrumentu, ar kur var strādāt vietējās pašvaldības. Nevar uzskatīt, ka šī instruments risināt visas uh, eh, pašreizējas problēmas. Runājot par bērnu eh, nodarbināšanu. Šis aspekts ir skarts nacionālas tiesību aktos, un tāpēc skaidrs, ka tas nebūtu jāiekļauj šeit. Dalībvalstīs jau ir darba tiesību akti, un ja ir zināmas problēmas, tad tās jārisina nodarbinātības ģenerāla direktorātam strādājot ar dalībvalstīm, nevis izmantojot šo instrumentu. Šī nostāja ir pilnīgi skaidra, nu par to vēl mums būs konteksti ietvaros, mēs varēsim par to spriest. Bet katrā ziņā te jāņem vērā konsistence, konsekvence. Un tad runājot par apakšlīgumu slēgšanu, par tā formām, tas ir svarīgs uh, instruments līgumslēdzēju pusēm, bet tas jāatstāja viņu pārziņā, jo beig beigās galvenais ir, kāds pakalpojums tiek sniegts, kā, kāda ir tā kvalitāte. Vēl es domāju, ir svarīgs šeit norādīt uz pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu mērķiem. Uh, Nav nu, nekā šau par to, ka daudzi kriteriji, kas ir, mm, kas attiec uz koncesijām, būs saistīti tieši ar kvalitāti, jo tas skars patērētājs, kas izmantos šos pakalpojumus. Un līgumslēdzēju pusē būs tiesības iekļaut tādas kritērijas kā uh, piemēram, darba īstenošanu vai pakalpojumu kvalitāti. Nu, tas būs viņa ziņā. Katrā ziņā tādā veidā te ir atšķirība no uh, valsts iepirkuma līgumiem. Katrā ziņā Žuvēna kungs arī šai ziņā ir paveicis nozīmīgi darbu, ņemot vērā to, ka tiks ievēroti visi nacionālajie tiesība akti, tad līgums liedzēja pus, pusē ir. Uh, vēl sava manevra telpa, ja vien tā izpilda noteiktos standārtus. Nobeigumā es gribētu sacīt, ka mūsu paplašinātā darba rezultāts, par kur vienojās Žuvēna kungs un ēna referents, respektīvi, mēs um, um, uzkrājām vairāk uh, liecību, vairāk informācijas šāds lēmums bija pilnīgi pamatots ņemot vērā pašreizējo rezultātu, jo šis dokuments ir ļoti labs pamats, lai dotos tālāk. Tas kā spērienu punkts. Es ceru, ka arī komisija piekritīs, ka nozīmīgas izmaiņas bija nepieciešams. Taču, lai šo padarītu par svarīgu darba instrumentu, kas ataino visus um, kritērijus sabiedrības interesēs, ir jāļauj izmantot koncesijas efektīvā veidā, un, lai uzlabotu šādu pakalpojumu kvalitāti. Tas ir tas, kas ir man sakāms. Sven Heijens kundze vēl vēlas izteikties. Nezinu, vai vēl kāds komitejas loceklis vēlas izteikties. Katrā ziņā dod vārdu jums. Um, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties Živēnu kungam par lielisko sadarbību šī mm, ziņojuma projekta sakarā. Mēs ļoti intensīvi sadarbojāmies, dažkārt bija polemikas, nesaskaņas, bet par koncesijām un it īpaši par eh, pakalpojumiem runājot, mūsu situācija ir ļoti, ļoti struktūras, kas daudz atšķiras vienas no citām un direktīvu eh, projekti var būt ar atšķirīgām eh, sekām un ietekmi dalību valstīs. Mēs atbalstīsim e, īles e, kundzes priekšlikumu nevis tāpēc, ka ziņojums nebūtu labs, bet projektā un komisijas ziņojumā ir atrodamas lietas, eh, kas neatbilst ziņotājiem. Piemēram, ietekmes novērtējumā nav pietiekami skaidri atspoguļotas mūsu pārdomas par šo punktu. Žuvēna kunga darbs eh, parāda to, ka bija steidzami jāpārskata komisijas projekts un bija jāprecizē ļoti daudzi punkti. Un direktīvas administratīvās izmaksas var e, būt ar ļoti lielu nospiedošu ietekmi uz reģionālām, reģionālām un citām struktūrām um, dalību valstīs. Esmu gandarīt, ka Žuvenkungs ir eh, izsvītrojis eh, E, vairākus punktus, lai koncentrētos uz visbūtiskāko. Un vēl divi punkti būtu diskutējumi. Tā ir starpkomunu, starpkomunālā sadarbība un iekšējo tirgu skatīšana. Arī šeit ir nepieciešams jauns traktējums Un runājot par koncesijām pakalpojumu jomā, ir atsevišķas jomas, kas ir īpašas, piemēram, palīdzība personām vai ūdens apgāde vai vēl citi būtiski jautājumi. Un es domāju, ka atkāpju gadījumos mums būtu jāskata šie jautājumi. Ūdens vairākās valstīs ir īpaša joma, un es nedomāju, ka ja mēs neņemtu vērā situāciju šajās valstīs, tad tas būtu pieņemami. Tāpēc es domāju, vairākās jomās debatas ir jāturpina. Paldies! Paldies! Tagad eh, komisija izteiksies eh, saistībā ar Žuvēna kunga priekšlikumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, Komisija vēlētos pateikties IMCO komiteju un referenta un visu iesaistīto deputātu paveikto darbu. Mēs atbilstam to, atzīstam, cik šis jautājums ir jūtīgs un esam pateicīgi par. par sasniegto progresu. Mūsuprāt, tas ir solis uz priekšu, kas apliecina konstruktīvu sadarbību. Tāpēc vēlreiz paldies par uh, paveikto. Kā jau komisija vairāk kārt ir norādījusi, mūsu mērķis ir rast adekvātu risinājumu koncesiju eh, līgumu piešķiršanai. Un paturot to prātā, mēs ar gandarījumu redzam, ka gan Eiropas parlaments, gan padomi ir viensprātis un mēģina rast alternatīvu risinājumu, un mēs šādu pieju apsveicam. Tāpat arī mēs eh, atzīstam un vēlamies uzteikt referenta pūliņus, rast alternatīvas formulējumus atsevišķiem eh, jēdzieniem un e, norādījumiem. Mēs redzam, ka šis darbs ir izraisījis e, plašas pārdomas un e, ir liels darbs ieguldīts, mēs to augstu novērtējam. Tāpat arī ir jānorāda, ka direktīva ir padarīta lielā mērā vienkāršāka, un mēs redzam, ka ir alternatīvs veids, kā risināt zināmas iedzienus. Taču gribu skaidri norādīt, ka komisija var atbalstīt tekstu tikai tik tālu, cik tālu tas eh, norāda atsevišķus eh, principālus mērķus, kas nozīmē nediskrimināciju, caurskatāmību, tirgu atvērtību un efektīvus tēriņus. Mm. Tas ir fundamentāli būtiski šim tekstam, lai tas spētu darboties un cik tālu piedāvātās izmaiņas atbilst eh, šiem principiem, mēs tās atbalstām. Bet eh, tagad gribētu uzsvērt dažus jautājumus, kurus uzskatām par nozīmīgiem. Pirmkārt, mēs atzīstam to, ka vairāk aspekti un deputātu bažas ir paskaidrotas sīkāk, un mēs apsveicam atsauci eh, un skaidrāku atsauci uz e, valsts struktūru um, brīvību īstenot uh, šos un slēgt šos līgumus. Tāpat arī mēs uzskatām, ka uh, skaidrāks definējums koncesijām un citām darbībām ir ļoti noderīgs un esam pateicīgi par piedāvāto definīciju pareizā virzienā. Un tāpat arī uzskatām, ka atsauce uz soci sociāliem apsvērumiem uh, ir vairāk izcelta un uzskatām, ka tās ir pozitīvas pārma izmaiņas. Tāpat arī gribu norādīt, ka komisija augsti novērtē to, ka direktīvas pielietojuma sfēra nav mainījusies. Direktīva ir un paliek horizontāls instruments. Mēs uzskatām, ka tādai tai ir jābūt, un tā neizslēdz nevienu nozari no direktīvas pielietojuma sfēras, sfēras Nav pierādīts un norādīts, ka būtu liederīgi izslēgt jebkuru nozari un sektoru no koncesiju piešķiršanas, izņemot tos, kur piešķiršanas noteikumi jau ir pieņemti un piemēri ir sniegti par gaisa transportu, pasažieru pārvadājumiem, un mēs esam pateicīgi, ka referents to skaidri norāda tekstā. Tas pats attiecas uz valsts valsts sadarbību. Mēs redzam, ka uh, Eh, tiek eh, pilnībā ņemta vērā eh, Eiropas justīcijas tiesas judikatūra, un mēs augsti vēr, vērtējam to, ka šīs pārmaiņas ir ņemtas vērā. Un visbeidzot, svarīgs apsvērums teksts ir padarīts vienkāršāks. Kā jau es sacīju, tas ir, tā ir pozitīva evolūcija, bet arī tik sarežģīta joma, kā koncesijas nevar regulēt ar sešiem vai septiņiem pantiem. Ir jā, jāskaidro atsevišķi jēdzieni, ir jā, jāprecizē pienākumi un tiesības, un mūsuprāt, e, tie būtu pareizie parametri, kā risināt problēmu. Un vēl divi punkti, kurus es gribētu piedāvāt jūsu uzmanībai. Nākotnē komisija uzskata, ka būs svarīgi paturēt pareizo līdzsvaru starp turpmāku vienkāršošanu, kā arī nodrošināt to, ka uh, likumi nezaudēs un noteikumi nezaudēs savu saturu. Mēs uh, balstāmies uz vienotiem principiem. Ir ļoti labi, ka noteikums ir padarīts vienkāršāks, bet nedrīkstam izlaist no redzes sloka nosacījumu saturu. Tāpat ir svarīgi paturēt prātā, ka e, šī direktīva ir paredzēta gan valsts lēmējiestādēm, gan ekonomiskajiem operatoriem mēs apsveicam. Mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai par to, ka neviens no direktīvas eh, nosacījumiem negrauj vienlīdzīgas eh, tiesības ekonomiskiem operatoriem un procedūras taisnīgumu. Un visbeidzot. And, uh, particular... Šo jautājumu jau pieminēja vairāki runātāji. Piedāvātie grozījumi to sakarā mums ir jāparedz zināms elastīgums, taču jāpaturprātā, kāpēc ir noteikumi grozīšanai, un tie ir paredzēti, lai novērstu jebkādu oportunistisku manipulāciju ar līgumu. Tāpēc mēs ar, e, cerīgi raugāmies uz turpmāku noteikumu e, padarīšanu par vienkāršākiem, taču tomēr ir jānodrošina taisnīga pieeja koncesijām. Vēlreiz gribu sacīt, ka šis ir mūsuprāt labs pamats turpmākam darbam, ar prieku mēs sniegsim e, turpmākus skaidrojumus un detalizētāku ekspertīzi atsevišķiem jautājumiem, un katrā ziņā vēlamies pateikties par šo tekstu. Paldies, Rakovskas kundze, par ļoti konstruktīvo atbildi. E, un Es domāju, ka tādā veidā mums ir ļoti labs pamats darbam. Un mēs varēsim arī to skatīt kontekstā ar citiem uzlabojumiem, ko piedāvā komisija. Un tagad es atkal došu vārdu referentam Žuvēnam, lai viņš varētu izteikties varbūt par kolēģu komentāriem, komisijas komentāriem un vēlreiz apstiprinātu esošo mm, termiņu, kāds mums ir paredzēts darbiem. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem par konstruktīvajiem komentāriem. Un vispirms gribu sacīt, ka. Eh, eh, protams, es uzskatu, ka teksts ir jāturpina veidot visiem kopīgi. Tas ir pats par sevi saprotams. Pancērikungs, es eh, Gribu pateikties eh, jums par komentāru, par sociālajiem vides kritērijiem. Jūs eh, redzējāt, ka tekstā ir vairāk šajā sakarā elementu nekā iepriekš, un esmu gatavs pie tiem turpināt strādāt. Eh, un Mums ir jābūt skaidrībai, ka teksts, kas tiks likts uz balsošanu, ir paredzēts eh, valsts eh, lēmējiestādēm un jāizvairās no tukšiem labu eh, nodomu paziņojumiem. Katrā ziņā esmu atvērts sadarbībai. Tāpat uz eh, dzīves eh, ciklu atsauci. Es eh, neesmu paredzējis šeit vispārīgu filozofiju. Mums ir jāskata, kādas ir priekšrocības. Mendes kungs pasvītroja grūtības ar eksploatācijas risku. Varbūt arī šis jautājums ir jāprecizē Es tāpat arī piezīmēju viņa vēlēšanos pāriet no 90 līdz uz 100 procentiem, to starp citu neatbalsta visi kolēģi, un šajā sakarā cilvēkiem viedokļi ir ļoti atšķirīgi, tā skaitā starp politiskajām grupām, un būs grūti rast eh, risinājumu, kas eh, apmierina visus, bet kopumā es atbalstu Mendes kungu sacīto pār nepieciešamību precizēt zināmas jautājumas. Rūlis kundze, paldies pār pirmkārt um, jūsu gatavību diskutēt, bet to jau es zināju. Es, es pat nedomāju, ka es jūs pārliecināju tikai šodien, bet nu, mūsu rīcībā vēl ir laiks. Taču gribu sacīt to, ka pirmkārt, tad, kad jūs sacāt, sakāt, koncesijas izmaksās dārgāk. Es nedomāju, ka mēs varētu to apgalvot vienkārši abstrakti kā vispārīgu frāzi. Un runājot, piemēram, par ūdens izmaksām koncesijās, ir eh, debats notiek ne tikai Vācijā, par ko jūs pieminējat, bet arī Francijā. Ūdens jautājums ir būtisks un ļoti bieži mēs dzirdam, ka nodot ūdeni koncesijās izmaksā dārgāk. Un atceros ekonomistu, kas mums sniedza pētījuma rezultātus, kas sacīja sekojošo. Vai ūdens koncesijā izmaksā dārgāk patērētājam nekā ārpus koncesijas esošs ūdens? Sākotnēji likās atbilde būs jā. Ūdens tad, kad to pārvalda koncesijā, izmaksā kopumā dārgāk nekā atsevišķā struktūrā. Bet patiesībā izrādās, ka mēs salīdzinām lietas, kuras nav salīdzināmas. Jo pētījums rāda, ka koncesijā nonāk ūdens E, izplatīšanas tī, iz, tīkli, kas ir vēsturiski vissliktāk uzturēti. Un tad, kad mēs svītrojam šo um, elementu, tad, kad mēs runājam par vienāda līmeņa uzturēšanas līmeņa ūdenvadiem, ūdensvādu, tad mēs redzam, ka izmaksas e, ir salīdzināmas. Un, uh, šajā sakarā es eh, domāju, ka var jūs pārliecināt. Tālāk par eh, mazāk saistošu pieeju runājot, kā piemēram ir 26. pantā ir norādīts. Uh, Pēc zināma laika kandidatūras, kas ir iesniegtas, kuras paliek spēkā, skatītas tiek kandidatūras visas vienādā veidā, ved sarunas un dara zināmu savu izvēli. Viss pārējais ir eh, valsts um, struktūras brīva izvēle ir jāpublicē paziņojums, lai pret visiem būtu vienlīdzīga attieksme, ir jāizskata visi priekšlikumi caurskatāmā veidā, ir jāved sarunas un pēc tam var veikt izvēli. Elle est light, mais je, je suis tout à fait disposé encore une fois à, à essayer de la, de la rendre encore plus light. Or, tādā veidā mums uh, tomēr nevajadzētu nonākt situācija, kad mēs pārkāpjam kandidātu vienlīdzīgās iespējas. Jo var izrādīties situācija, ka kandidāti atrodas nevienlīdzīgos apstākļos. Ja jūs domājat, ka to var vēl vienkāršot, tad katrā gadījumā esmu gatavs sarunām. Vēlos pateikties eh, visiem, kuri izteicās, un arī piekrītu tam, ka koncesija ir tikai rīks, tas nav mērķis pats par sevi. Ko izvēl, vēlas eh, valsts struktūra, konkrēti pašvaldība, lai pārvaldītu kādu misiju, eh, par kuru tai ir atbildība. Un ar savu interesētību. Šāda interesētība var būt gan finansiāla, gan kvalitatīva, un jāapzinās, ka koncesija ir Rīgas. Es pats esmu Parīzes reģionā pašvaldības mērs, un nesen tika noslēgts koncesijas līgums par autostāvvietu vienkārši tāpēc, ka municipālo dienestu rīcībā nav iespēju uh, uzbūvēt un pārvaldīt stāvvietu. Es, es uzskatīju, ka tas nav mūsu uz, eh, uzdevums, it īpaši ņemot vērā mūsu rīcībā esošos ne, nepietiekamos līdzekļus. Tāpat Verējoj kundze gribu pateikties eh, jums par sacīto. Esmu gatavs kopīgi ar jums strādāt pie šiem jautājumiem bet es vēlētos arī skaidri norādīt to, ka ļoti svarīgas ir e, caurskatāmības jautājums un nosacījumi, kādos koncesija tiek piešķirta. E, jūs e, redzat, ka mēs jau vairākus mēnešus um, strādājam pie šiem jautājumiem, un es domāju, ka mums izdosies atrast vidusceļu. Es ceru, ka mm, un redzēju, ka komisija neiebilda pret šādā veidā sagatavotu tekstu, un arī Čikauskas kundze, jūs norādījāt vairākus elementus, kurus komisija nevēlas pārkāpt. Es domāju, ka parlamentā notiks šajā sakarā diskusija. Dažkārt man bija iespējas, ka tās durvis, kas bija pirms kāda laika slēgtas, nu ir atvērušās. Un esmu pārliecināts par parlamenta labo gribu sagatavot šo tekstu kvalitatīvi. Paldies! Good. Well, thank you very much. Well, I don't... Labi, liels paldies. Turpina priekšsēdētājs. Nav nekādu šaubu par to, ko jūs sacījāt, ņemot vērā, kā tika uzņemts jūsu ziņojums šodien. Skaidrs, ka saistībā arī ar citām valsts iepirkuma direktīvām izstrādā ļoti konstruktīvi, labi apzinoties, ka šīs direktīvas ir svarīgas. Pašreizējā darba grafiks ir šāds. Jūsu teiks ir pieņemams, kā jau jūs sacījāt, tur ir jāizdara zināms izmaiņas angļu versijā. Uh, Mūsu vadlīniju dēļ mums ir arī labi izstrādāts konsolidēts teksts. Es domāju, ka mūsu eh, dienesti ir eh, uzslavs vērti. Viņi uzslavē šo tekstu, jo viņiem ir daudz vieglāk strādāt ar šādu tekstu un ar grozījumiem. Tāda grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. oktobrs 2017. Līdz ar to mūsu rīcībā ir gandrīz mēnesis, lai sagatavot mūsu idejas. Mēs izskatīsim 5. un 6. novembrī šos grozījumus, un tād kompromisu grozījumi, ar kuriem varētu jūs nākt klajā, tiks skatīti 28. vai 29. novembrī ar to domu, ka 18. decembrī šis ziņojums tiks pieņems, un tad mēs saņemsim arī atzinums no citām komitejām. Uh, Un tad tie tiks saskaņot ar šo darba grafiku. Nu, es vienkārši gribēju jums pastāstīt, kāds ir darba grafiks, bet labāk plānots. Ceru, ka iebildumu nav. Jā, nu skaidrs, tad pamatojoties uz to, tad mēs varam tālāk turpināt savu darbu. Liels paldies! Paldies arī komisijas pārstāvjiem, paldies referentiem, pateicos visiem, kas apmeklē šo sēdi. Gribu atgādināt, ka nākošā sanāksme notiks 17. septembrī, pirmdien, pulksten 15. līdz 18.30, un tad 18. septembrī no 9. rītā līdz 12.30, un tad no 15. līdz 18.30 turpināsim skatīt eh, valsts iepirkuma direktīvas arī šajā sanāksmēs. Paldies! Līdz ar to šī sēde ir beigusies. Paldies!